iespējamais, lai aizsargātu tos cilvēkus Pakistānā, kas iestājas pret uh, ideoloģisku motivētu vardarbību. Paldies! Paldies! Ir septiņi rezolūcijas priekšlikumi, kas tiks likt uz balsojumu pulksten pus 12. Un tagad mēs pāriem pie situācijas Kambodžā uz vienu minūti vārds Annai Gomešai problēma, kas rodas, kad tiek sagrautas zemes, tas ir ļoti raksturīgs Kambodžai. Apmēram 400 tūkstoši cilvēki ir padzīti no savām mājām. Vietējās un starptautiskās iestādes to ir izdarījušas. Šī politika, kas netiek apskatīta pēdējā piekāpšanas likuma pārskatīšanā, šī parādība palielina nevienlīdzību, un apšauba valdības likumība. Situācija tikai pasliktinās, tāpēc, ka pret aktīvistiem tiek vērsts spēks. Tādējādi mēs aicinām Kambodžas valdību uh, izbeigt piespiedu izlikšanu no mājām un izveidot uh, likumīgu ietvaru sadarbībā ar pilsonisko sabiedrību saskaņā starptautiskajiem standartiem, piešķirot kompensāciju cietušajiem, kā arī mājokļu piešķirt. Es aicinu augsto pārstāvu un komisiju nu, uzraudzīt uh, Eiropas uh, firmu uh, darbību Kambodžā un lai viņi skatīties, lai viņi nepiedalās šajās ne nelikumībās. Pre, predā. Paldies, Gomes kundze, Prēdas kungs. Nākošais runātājs Prēda. Paldies. Es pauž nožēlu par situāciju Kambodžā. Četri cilvēktiesība aizstāvji ir apsūdzēti par noziegumiem 1. oktobrī, un viņi ir notiesāti Prompeņas municipālajā tiesā. Arī viena no radiostacijām ir apsūdzēta par valdības kritiku. Tas ir viņa vienīgais noziegums. Un arī jānorāda, ka Kambodžā e, daudzus cilvēkus uzrauga valdība, un tas ir visai satraucoši, e, ņemot vērā tuvojošās parlamentu vēlēšanas 2013. gadā. Komisija gatavojas nosūtīt e, vēlēšanu novērošanas misiju. Iepriekšējā misija sagatavoja vairākus ieteikumus, lai sistēmu uzlabotu, un es domāju, ir ļoti nozīmīgi mums skatīt šos rezultātus, un mums jāredz, kādi būs šie rezultāti. Paldies, tālāk Tānoks uz vienu minūti. Paldies, Kambodža ir pārvērtusies no tir tiranijas, ir gājusi ilgu ceļu, bet tomēr vēl daudz, kas ir jādara. Parlaments. Uh, ir satraukts par politisko ieslodzīto nāvi. Un simtiem tūkstoši cilvēki ir pametuši mājas, tāpēc, ka tiek sagrābstas zemes. Arī e, opozīcijas aktīvisti tiek ietbiedēti. ECR grupā mēs atbalstām ES pūliņus veicināt e, demokrātijas un cilvēktiesību ievērošanu Kambodžā lai cilvēki varētu izteikt protestēt bez bailēm, lai viņi var balsot, un lai viņi nebūtu iebiedēti ar piespiedu pārvietošanu. Eh, Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych vyjádřit svůj... Paldies, priekšsēdētāji, saka Maštalks kungs. Es vēlos atbalstīt goe grupas eh, rekomendāciju, kura runa par uh, kur politiskās un ekonomiskās tiesības ir savstarpēji saistītas. Mums ir dažādi dati, piemēram, Human Development cilvēks attīstības indeksā ir norādīts, ir norādīti dati, kur arī runa par veselības situāciju. Saskaņā ar to IKP uz uz vienu cilvēku ir ļoti zems. 28 cilvēki Kambodžas iedzīvotāju dienas iztiks, dienas eh, pēļņi ir 1,28 dolāru. Es gribētu vaicāt, ko Eiropas parlaments ir darījis tā labā, lai arī Kambodžas iedzīvotājiem tiek nodrošināts tiesības uz cilvēku cienīgu dzīvi. Es domāju, ka neko daudz. Paldies! Paldies. Lohpīlers kundze, paldies. Ka zemes sadalījums Kambočā notiek netaisnīgi. Pēdējos desmit gados 4000 cilvēki ir zaudējuši to zemi, kur viņi dzīvoja un ir tikuši patriekti. Premjerministrs Huns Sen šogad ir uh, paziņojis, ka viņš vēlas šo situāciju mainīt, taču valdībai nav uzticības eh, attiecībā uz to, ka tā to spēs īstenot. Ir jauns problēmas un eh, turpinās pārkāpuma atsevišķos gadījumos. Mēs mudinam Kambodžas valdību izbeigt šādu negodīgu zemes sadalīšanas praksu un tīpaši attiecībā uz zemes un pārbaudīt to zemes sadalīšanu, kas ir izdota, vair, nodot vairāk nekā 200 kompāniju rīcībā. Kambačas cilvēki tiek uh, vajāti, un līdz ar to mēs pieprot, pieprasam, lai visi cilvēki, kas ir apcietināti šajā sakarībā, tiktu atbrīvot un attaisnoti. Komisija tiek mudināta pārbaudīt visus cilvēku tiesības pārkāpumus neatkarīgā veidā un uz tiem rēģēt. Paldies! Paldies, eh, Vatsonkungs! Paldies, priekšādātāji. Eh, Hun Sens ir valdījis eh, Kambodžā 27 gadus. Viņš vada valdību, kas ir autoritāra un korumpēta. Es to redzēju, kad apmeklēju valsti. Cilvēki dzīvo bailēs no valdības rīcības. Ir bijuši daži uz, uzlabojumi, jo īpaši pateicoties ES pūlēm, tiesu vara nav neatkarīga, vēlēšanas nav godīgas. Uh, Un šajā nedēļā premjerministrs e, sveica e, opozīciju pār, e, partiju draudus boikotēt vēlēšanas. Bet šāds boikots būtu tikpat bezjēdzīgs kā Lukašenko pret Luš Lukašenko pagājušajā mēnesī. Nekāds uh, starptautisks, nekādas eh, starptautiska palīdzība netiks nodrošināt eh, vēlēšanās. Es atbalstu Eštānas kundzes, eh, kundzes izteiktajām bažām par situāciju. Un es ceru, ka mēs turpināsim izdarīt spiedienu uz, par to, ka tiek izdarīts spiediens uz opozīciju. Paldies! No Tautas partijas Kelam kungs. Kambodžā ir noticis neliels progress eh, demokrātijas virzienā, bet pilsoņi eh, vai tiek aizstāv, aizstāvētas cilvēktiesības? Pirms 25 dienām četri cilvēktiesību eh, aktīvisti tika notiesāti. Uh, Otrs bažas ir um, zemes sagrābšanas politika. Tā, protams, ir iekšēja problēma, bet pēdējos desmit gados pusmiljons cilvēku ir padzīti no savas zemes. Un tas noveda pie uh, sadursmēm, bet arī pie lielākas nabadzības. Es vaicāju, kam, es lūdzu Kambodžas iestādēm izbēgt eh, cilvē, cilvēktiesību aktīvistu vajāšanu. Mēs aicinām Gambadžu pārvedot vēlēšanu sistēmu, lai tā saskanētu ar startotiskiem standartiem, kā to iesaka no rekomendācijas. Un visbeidzot, ieviest eh, moratoriju uz um, izlikšanu no mājām Paldies no sociāla demokrātiem vienu minūtu. Vaidenhonceru. Priekšsēdētāji, vasarā es uzturējos Kambodžā un es varēju pārliecināties par to, kā kāda nevienlīdzība pastāv sabiedrībā un kā progresējošā korupcija ir novedus pie aizvien lielākas nabadzības, kā tas viss apgrūtina cilvēku dvēseles. Uh, Kambodžā ir tā, it kā Kambodža ir pelnījusi mūsu uzmanību un īpaši solidaritāti tikai tad, kad demokrātiski apstākļi un tiesisk, tiesiskums tiks atjaunot Kambodžā, tikai tad šis, šī zeme var progresēt. Es esmu priecīgs, ka ir dažādas politiskās iniciatīvas, bet jāsaka, ka tikšanā, sapulcēšanās brīvība un runas brīvība praktiski nepastāv, un cilvēki ļoti riskē, ja mēģina pretoties. Vēlēšanas būtu no Eiropas puses ļoti labi jānovēro, un tās var tikt atzītas par demokrātiskām tikai un vienīgi tādā gadījumā, ja pirms uh, vēlēšanām tiktu nodrošināta runas brīvība, jo tikai tādā veidā politiskajiem oponentiem būtu kaut kādas iespējas. Paldies! Liberālis, un minūte. Paldies no liberāļiem Rinaldī kungs. Paldies, priekšēdētāji komisija, kolēģi. Kambodžā notiek ļoti sen jau tra traģ traģēdijas visvairāk, um, vislielākā problēma ir korupcija un cilvēktiesību aktīvistu vajāšana, kā arī diktatūra, kas izliekas par demokrātiju nav parlamentāras opozīcijas šajā valstī, bet starptautiskā sabiedrība uh, ir gatava to visu pieļaut arī Eiropas Savienība. Delegācija Kambadžā mm, nes nesen mēs redzējām pietiekoši daudz, arī pati komisija ir um, diezgan neaktīva. Vairākas diskusijas ir notikušas par e, Kambodžu. Es domāju, ka mums ir svarīgi apdomāt, kaut kādus eh, mehānismus, kā mēs varam palīdzēt cilvēktiesību aktīvistiem, mums vajadzētu nodrošināt arī drošas vēlēšanas. Reformistas minūto, šajā Gerling. Gerlings kundze no ECR, paldies. 2012. gadā cilvēktiesību situācija Kamadžā pasliktinās. Uh, Ehm, mājokļu izlikšana no mājām joprojām notiek, arī cilvēktiesība aktīvistu vajāšanas notiek. Mēm Sanando Čučmatī ir visi, šie visi gadījumi rada satraukumu par cilvēku tiesību situāciju, kā arī jautājums par zemes e, politiku. E, lauksaimniecības e, politika pieļauj to, ka tiek uh, cilvēki tiek izlikti no savām mājām, uh, cilvēkiem vairs nav lauksaimniecības zemes un cilvēkiem nav iztiks avotu. Uh, dabas resursu attīstību Kambodžā varētu ietekmēt pozitīvu ietekmi uz cilvēkiem, ja tās tiktu pareizi izmantotas. Es aicinu Kambodžas valdību aizsargāt visu cilvēku tiesības brīvi izteikties, jo īpaši attiecībā uz vēlēšanām. Paldies, Gerlings kundze. Kukan kungs. Lētezin. Mm, priekšsēdētāja cilvēktiesība aizsargu eh, eh, vajāšana eh, un politiskās brīvības apspiešana Kambodžā notiek regulāri. Pēdējā laikā ir pies, piespriezt 20 gadi kādam aktīvistam Kambodžā. Un viņu sauc Maums Sanando. Un tas ir politiski motivēts spriediens. Mums ir jādomā par cilvēku tiesību situāciju Kambodžā un jāuzstāj uz to, ka valdības kritiķi tiek atbrīvoti. Es ir viens no lielākajiem ziedotājiem Kambodžā un mums vajadzētu uh, celt trauksmi, jo īpaši pirms uh, Austrumāzijas samita, kurš notiks novembrī šajā valstī. Paldies priekšsēdētāji. Paldies, Kukan kungs. Uz vienu minūti deputāti Krētu. Paldies! Priekšsēdētāji, Eiropas Savienība kā galvenam donoram Kambodžai ir daudz vairāk jāuzstāj uz to, lai koncentrētos uz pieprasītajām eh, vēlēšanu reformām. Demokrātija Kambodžā kļūst aizvien trauslāka Un tas viss notiek tuvojoties nākamā gada vēlēšanām. Es domāju, ka komisija ir jāizdara spiediens, lai notiktu demokrātiskas vēlēšanas atbilstoši apvienoto nāciju konvencijām. Pārliecīgs spēks ir ticis izmantots pret eh, protestētāģiem, masveida izraidīšanas, un arī mums ir jāpieprasa visu režīma pretinieku nekavējoša atbrīvošana, lai vēlēšana process būtu ticams un leģitīms. Paldies, paldies, Kretu kundze. Uz vienu minūti deputāte Vikstrēma. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, nesen Es apmeklēju savu kolēģi un draugu eh, Musakī Kambodžā. Un skats, kas valstī man pavērās, bija samērā briesmīgs, un šos skatus es atcerēšos uz visu dzīvi. Daudzies ģimenes ir kļuvušas par upuri zemes konfiskācijai, lielu uzņēmumu ir sagrābuši tos, tās zemes platības, ko šīs ģimenes eh, bija apstrādājušas eh, paudzēm ilgi, nekādas kompensācijas praktiski nav no saņemtas, nekāda atbalsta un nekādu tiesību. Eiropas Savienības viss, bet ieroču programma principā ir laba inicia iniciatīva. Tomēr realitātē sekas ir ir negatīvas šai programmai attiecībā uz cukuru un citiem lauksaimniecības produktiem, jo lielās cukuru kompānijas ir piesavinājušās eh, eh, zemi sev. Tūkstošiem ģimeņu ir palikušas bez mājokļa, lai dotu vietu cukurplantācijām. un eh, lielie cukuru uzņēmumi eh, tikai gūst labumu no šī Eiropas Savienības nolīguma. Es domāju, ka ir jādod iespējas opozīcijas līderiem atgriezties valstī pirms vēlēšanām. Paldies, paldies, un mēs tagad pārējām pie brīvā mikrofona procedūras uz vienu minūtu Soborkungs. Kamodžos előrelépéseket a jogállam érvényesítése az ember. Paldies rendszer kiépítése felé. Priekšsēdētāji. Mums ir jāsacina, ka pasākumi, kuras Kambodžas svars iestādes pēdējos gados ir īstenojušas, ir solis uz atpakaļ. Cilvēktiesības tiek pārkāptas, tika slēgta vienīgā brīvā radiostācija, zeme tiek konfiscēta, un tas viss norāda uz to, ka uh, valdība mīd ar kājām demokrātiskās vērtības, un tāpēc Eiropas Savienībai, kā, don, kā lielākajam donoram šajā valstī, ir kaut kas jādara. Mēs nedrīkstam noraudzīties uz to, kā tiek ar kājām mīdīts cilvēktiesības šajā valstī. Uh, starptautiskajai sabiedrībai ir jā, jānodrošina, lai nākamās vēlēšanas būtu demokrātiskas, jo pretējā gadījumā mēs Eiropas Savienības un Kambodžas eh, sadarbības nolīgums ir jāpārstrādā. Paldies! Uz vienu minūti Makovēja. Prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, kopš 91. Eh, gada Parīzes mielnolīguma Kambodža ir strādājis, lai uzlabotu demokrātijas cilvēktiesību situāciju. Tomēr neseno gada laikā Kambodža ir spērusi soļus atpakaļ virzienā šajā jomā, kā arī ir notikuši iebiedēšanas gadījumi. Mums ir jāizmanto ietekme uz Kambodžas valdību, lai varētu izmainīt tās vēlēšanas procesu un izveidot tādu vidi, kas ir piemērot brīvām un taisnīgām vēlēšanām eh, valdība, kas ir izveidota krāpšanas un terora rezultātā, vienmēr valdīs terora apstākļos. Uh, Kambodžai ir jāpārtrauc vārdarbība pret mierīgiem protestētājiem, un mums, kā Eiropas Savienībai, jānodrošina tas, ka eh, Kambodža neatsakās no jau panāktā progresa. Paldies, Makovejs kundze. Nākošais runātājs Gēringers kundze uz vienu minūti. Paldies priekšsēdētājiem. Mēs visi atceramies Parīzes nolīgumu, ko parakstīja Kambodža. Un 20 gadus vēlāk mēs redzam, kādi cilvēktiesību pārkāpumi notiek, tiek pārvār, pārkāptas pamattiesības, notiek vardarbība Kambodžā. Un piemērs varētu būt. Tad, 13 e, sieviešu protestētāju arests maijā. Tas notika šogad. Vai arī spriedums radiostācijas direktoram uz 20 gadiem cietumā, jo viņš tika apsūdzēts par to, ka viņš atbalsta opozīciju. Ir daudz cilvēktiesību pārkāpumi, kas ietekmē e, taiskaitā sieviešu un bērnu dzīvi Kambodžā, un mums vajadzētu atgādināt šai valstī pie, turēties pie starptautiskajiem nolīgumiem, taiskaitā āno sūtņa ieteikumiem ir jādomā par gatavošanos jauniem vēlēšanām un jācer, ka tās būs taisnīgas. Paldies, Geringers kundze, nākošais runātājs Kristīna Ojulanda. Paldies, priekšsēdētāji. E, Sam Renci ir izcils Kambodžas politiķis. Es nosodu viņa izraidīšanu, kā arī spriedums pret citiem režīmu kritiķiem, pret zemes aktīvistiem, pret cilvēktiesību aktīvistiem Kambodžā. Kambodžas tauta ir pelnījusi mierīgu samierināšanos, ko negrautu opozīcijas politiķu vajāšana. Kompromisa stunda varētu būt grūta, bet tomēr tā ir daļa no patiesi demokrātiskas sabiedrības. Samarēns ir Kambodžas apmeklējums varētu būt lakmus tests eh, Kambudžas varas iestādēm. Paldies! Eh, nākošais runātājs Vlaseks uz vienu minūti. Eh, projednávání tohoto bodu na půdě Evropského parlamentu. Tas, ka mēs Eiropas parlamentā runājam par šo tēmu, ir ārkārtīgi svarīgi. Protams, ir jādomā un jārunā par politisko situāciju Kambodžā. Uh, Eiropas Savienība ir viens no lielākajiem devējiem Kambodžai, un tāpēc mēs nedrīkstam ļaut, lai šī finansiālā palīdzība tiek izšķērdēta, un mums ir jāpārliecina Kambodžas valdība, lai tā aizsargētu cilvēku tiesības un pildītu savus saistības šajā sakarībā, un lai cilvēki sa pilsoniskajā sabiedrībā varētu īstenot aktīvāku dzīvi bez vajāšanas. Paldies! Un tagad dod, dod vārdu Korholas kundzei vienu minūtu lūdzu. Arvoisa puhemies, kiitos. Kambodsassa valmistaudutaan. Paldies priekšsēdētāji. Kambodžā notiek gatavošanās vēlēšanām Eiropas Savienība, kā svarīgākajam donoram, ir jādomā par to, kā palīdzēt īstenot izteiksmes brīvību un demokrātiju Kambodžā. Uh, Iepriek, pēc iepriekšējām vēlēšanām tika ziņots, ka šīs vēlēšanas nebija demokrātiskas un valdība tika mudināta atkārtot vēlēšanas, pamatojoties uz ANO rekomendācijām. Otra lielā problēma ir um, dažāda brīvība ierobežošana. Opozīcija nedrīkst kritizēt um, radu būšanu, tāpat nedrīkst kritizēt korupciju, un līdz ar to pilsoņiem netiek nodrošināta iesaiste sabiedrības procesos. Tiesiskums arī nedarbojas, ties dažādi aktīvisti nemitīgi tiek vajāti un apcietināti patvaļīgi. Paldies! Un tagad dod vārdu Obermairs kungam. Uh, Paldies priekšsēdētāji. Diemžēl joprojām ir tā, ka Kambodžas drošības spēki nesam, ar nesamērīgi lielu spēku vēršas pret aktīvistiem. Vienalga, vai tur ir runa par mierīgiem demonstrantiem vai zemes aktīvistiem vai cilvēktiesību aktīvistiem. 14 gadus veca meitene mājā tika nošauta, bet šai, par šo gadījumu pat netika veikti izmeklēšana. Valdība līdz ar to nekārtīgi neatbalsta tiesiskumu veidošanos. Tāpat ir pateicoties tam, ka lieliem uzņēmumiem tiek nodrošināta laba eksportēšanas nosacījuma uz Eiropu, tiek atņemta zem vietējiem iedzīvotājiem, un kaut kas ir jādara lietas labā, lai to mainītu. Paldies Obermaier kungam, un tagad komisārs kundzei dot vārdu, lūdzu. Gorgens Kvīnas kundze, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Katrīna Seštons vārdā es gribētu pateikties Eiropas parlamentam par šo debašu organizēšanu. Tā ir nāk pat pareizā laikā, ņemot vērā to, ka. Uh, attīstās cilvēktiesību situācija pēdējo divu gadu laikā Kambodžā. Starptautiski demonstranti, mierīgi aktīvisti, zemes aktīvisti tiek vajāti, ir dažādas tiesu procesi notikuši, kas apliecina to, ka tiesiskuma standarti netiek izmantot. Mums Sanando nesen tik notiesāts uz 20 gadiem cietumā. To kritizē gan augstās pārstāvis eh, birojas, gan citi. Cilvēktiesību situācijas ziņojums, ko izdeva ANO īpašais referents Subdī, profesors Subidī, norādīja uz zemes koncesijām. Uh, un apliecināja, ka situācija šajā valstī ir ļoti nopietna. Pilsoniskās sabiedrības pārstāvja, tā skaitā tie, kas pieder pie dažādām politiskajām pusēm, nevar brīvi izteikt savu viedokli, nebaidoties no vajāšanas. Tas ir īpaši svarīgi ņemot vērā, ka 2013. gada jūlijā ir gaidāms vēlēšanas ir sociālā nestabilitāte, un tas viss novedis ir pie ļoti nopietnām politiskām problēmām. Ekonomiskas zemes koncesijas joprojām turpinās. Nesen šis jautājums tika apspriests arī ar Eiropas Savienības un Kambočas kopējā komitejā. Prezidents Hermans Van Rompējs otri, no 2. līdz 4. septembrim viesojās Kambodžā, lai apspriest novembrim viesosies Kambodžā, lai apspriest šos jautājumus. Uh, Kambodža joprojām atgūstas no savas vardarbīgās pagātnes, ir spērta soļi pretī demokrātijai, ekonomika attīstās labi, bet karalistē joprojām ir ļoti tāls ceļš ejams pretī demokrātijai un um, labklājības sadalīšanai. Eiropas Savienība turpinās atbalstīt Kambodžas demokrātiskās pārmaiņas ar labām pārmaiņām cilvēku tiesību fonda. Eiropas Savienība ir piešķīrusi 7,5 miljonus eiro dara, lai attīstītu tiesu sistēmu un cilvēktiesību komiteju Kambodžā. 60 projektu kopš 2003. gada ir finansēti no Eiropas Savienības puses, un tāpat Eiropas Savienība ir eh, sniegus finansiālu atbalstu, lai aizsargātu zemes tiesības, izteikšanās brīvību un citas jomas. Uh, E, uz Eiropas Savienības e, atbildības sfērā ietilpst arī raudzīties, lai vēlēšanas nākamgad būtu demokrātiskas un brīvas. Un lai gan e, komentētāji, gan vēlētāji, gan tie, kas balotējas, var īstenot savas tiesības. Eiropas Savienība turpinās pievērst īpašu uzmanību Kambodžas ekonomiskai un cilvēktiesību situācijai, tīpaši saistībā ar zemes tiesībām. Lielas paldies komisārs kundzei! Paldies, komisāri. Mēs beigsim skatīt šo punktu. Ir seši rezultīs priekšlikumi, kas tiks likt uz balsojumu, un tagad mēs uz brīdi pārtrauksim sēdi, lai izskanētu paziņojums par eh, Sakarobalas ieguvēju, un pēc tam mēs pāriesim pie balsošanas.